Uh, ladies and gentlemen, I think. Um... Dāmas un kungi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Šķiet, ka zālē jau ir pietiekami daudz ekspertu, lai mēs varētu noturēt sanāksmi. Es vēlētos sveikt bijušo Eiropas uh, parlamenta deputāti. And, um... Kautano kundzi. Man ir liels prieks, ka viņa ir ieradusies pie mums. Un es domāju, ka ir eh, ļoti piemēroti, ka mēs izskatām pirmo reizi eh, Pablo Arijas eh, ziņojumu. Kā jūs zināt, šodien notiek digitāla asambleja, un tā turpināsies arī rītdien. Pablo piedalījās šodien digitālās asamblejas sanāksmē, kur viņš runāja par vienoto tirgu, un viņš ir arī, protams, darba grupas vadītājs par vienoto tirgu, un tieši tāpēc viņš varēja prezentēt mūsu darbu. Viņam ir visas jaunākās tehnoloģijas, un viņš arī uh, sadarbojas ar saviem darbiniekiem, lai varētu nodrošināt vislabākos rezultātus. Darbs, uh, ko esam paveikuši mūsu pārskata grupā, ir ļoti labi uztverts visās politiskajās grupās, un esam arī uh, sapratuši, ka par mūsu darbu visi interesējas. Uh, Tiek gatavots arī ļoti svarīgs pašnestības ziņojums, kas nāk kā atbilde komisijas paziņojumam par eh, patērētāju uzticēšanos eh, turpmākajam digitālajiem vienotajam tirkumu. Tieši tāpēc arī uh, priecājamies, ka pie mums ir ieradies uh, Mark ģene, ģenerāldirektorāta pārstāvis un tāpat arī informācijas sabiedrības ģenerāldirektorāta pārstāvis. Noteikti, ka viņi varēs dalīties ar ļoti svarīgu informāciju. Evelīna Gebhārda arī ir ieradusies. Jūs uh, eh, pārstāvēt Kampos kungu no liberāļiem. Neviens nav ieradies kā aina referents. Es pārstāvēšu mūsu grupu. Vai jūs varat arī liberāļus pārstāvēt? Jā, es varu darīt arī to. Nu, šķiet, ka tāds partijas grupas pārstāvji arī ir klāt. Man ir liels prieks, ka visi ir ieradušies, un es ceru, ka diskusijas būs patiešām vērtīgas. Bet, nu, es vairāk nekavēšos un došu vārdu mūsu referentam, lai viņš varētu uh, iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Mums ir atvēlēta vesela stunda šīm diskusijām. Esmu pārliecināts, ka varēsim izskatīt daudz svarīgus jautājumus. Pablo, lūdzu. Muchísimas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, šķiet, ka par dokumentu mēs lielā mērā varam piekrist, jo sociālistu pārstāve runāja Koreida Kampas vārdā, kur sacīja, ka tas atbilst viņu līnijiem, tas, ko mēs esam paveikuši, jo mēs tur pie tā strādājam kopā, ne tikai ar viņu, bet ar visiem referentiem un ēnu referentiem, kā arī, ja es pareizi saprotu, mēs praktiski visi esam vienojušies vairāk vai mazāk par iekļautiem jautājumiem. Dārgie kolēģi, domāju, ka mums. Uh, jāapzinās šodien to, tas, cik svarīgs ir šis ziņojums un pārējie darbi, pie kuriem mēs strādājam gan Eiropas parlamentā, gan komisijām, lai e, varētu sasniegt vienotu digitālo tirgu Eiropas Savienībā. Pirmā viedokļa apmaiņā mēs visi runātāji norādījām to, cik svarīgs ir šis temats, ziņojuma temats, kā arī lielās ekonomiskās izaugsmas iespējas un darba iespējas, ko piedāvā digitālais tirgus. Un E, tas manī vieš e, gandarījumu. Tāpat gribu pasvītrot to, ka viss, pie kā mēs esam strādājuši pēdējo gadu laikā, ir devis savus augļus, un dažādās iniciatīvas, pie kurām mēs esam strādājuši, ir padarījušas iespējami to, ka ir eh, panākta liela virzība ceļā uz šo mērķi. Un es eh, gribu sacīt, ka pat netika līdz šim punktam runāts par vienotu digitālo tirgu. Tas likās kaut kas neiespējams, tad, kad bija runa par elektronisko tirgu, tad tika runāts par nākotni. Kas būtu nākotne mūsu ekonomikā, ja eh, citā pasaules daļā par to tika runāts tagad? Ne un tāpēc mēs krietni vien iekavējāmies attiecībā pret mūsu konkurentiem. E, Eiropas Savienībā digitālais tirgus nav attīstījies tik strauji, kā tas būtu varējis notikt, un mēs esam vēl tālu no visu iespēju izmantošanas. Un jau daudzkārt esam pauduši šeit, ka digitālais tirgus ir atslēga ekonomikas atveseļošanai, darba vietu e, ražīš, raž, radīšanai un it īpaši jauniešu darba vietu ra, eh, radīšanai, bet ir ļoti augsta juridiska līmeņa segmentācija, kas apgrūtina situāciju gan uzņēmumiem, gan eh, pers privāta personām, lai varētu piedalīties pārobežu digitālajā tirgu. Tie uzņēmumi, kas darbojas pārobežu kārtībā, saskaras ar 27 dažādiem uh, Eh, normatīviem būtiskās jomās, kā PVN, pasta pakalpojumi vai intelektuālā īpašuma pakalpojums. Nosauc tikai dažus piemērus, kas nozīmē ļoti augstas izmaksas un daudz augstas eh, administratīvās slodzes. Tas apgrūtina veikt uzņēmē darbību paneiropas mērogā. Un uh, Eh, situācija vēl ir grūtāka mūsu MVU, jo to rīcībā nav to resursu, kādas ir lielajām multinacionālajām sabiedrībām. Un tāpēc mēs vairāk kārt esam apsprieduši šo jautājumu, un patērētājiem ir augsts neskaidrības līmenis iegādājoties eh, produktu eh, digitālajā tirgu, it īpaši pārrobežu digitālajā tirgu, it īpaši nepārzinot Eh, starpniecības iespējas, ja nav pietiekamas eh, informācijas no vienas puses, un E, augsto juridiskās neskaidrības līmeni. Eiropas institūcijas ir pēdējo divu gadu laikā attīstījušas vairākas iniciatīvas, lai risinātu šo situāciju. Eiropas parlaments un konkrēti iekšējā tirgus komitejā ir daudz strādājis, lai varētu īstenot uh, Eiropas digitālo tirgu. Tik ir apstiprināti vairāki uh, priekšlikumi, likumdošanas priekšlikumi, kā piemēram attiecībā uz elektronisko tirgu vai patērētāju tiesību direktīva, kas bija liels solis uz priekšu, lai varētu e, nodrošināt patērētāju drošību tieši saistē paneiropas līmenī. Pavisam nesen uz mūsu darba galda nonāca likumdošanas iniciatīvas attiecībā uz alternatīvu strīdu izšķiršanu. Tāpat arī mēs esam izveidojuši konkrētu darba grupu vienotā digitālā elektroniskā tirgus jautājumos. Arī Eiropas komisija ir nākus klajā ar vairākiem paziņojumiem un likumdošanas priekšlikumiem, kas atbalsta un virza uz priekšu eh, vienoto digitālo tirgu. Gribu pasvītrot eh, to lielo nozīmi, eh, kāda bija komisijas paziņojumam par digitālo tirgu 2011. gadā, kur ir iekļauta veselā rinda priekšlikumu un arī ceļu karte jauniem pasākumiem. Taču mēs nedrīkstam apstāties pie sasniegtā, mums ir jātiec pēc, pēc eh, jauniem mērķiem. Un eh, mērķi ir eh, daudzi, bet ir jānorāda trīs faktori - veidot paļāvību, piešķirt piešķirt jaunas iniciatīvas un jādomā par visiem tiem viedokļiem, kurus eh, ir pauduši ēnu referenti un kurus mēs esam paturējuši un iekļāvuši. Un es gribu pateikties ēnu referentiem par sadarbību un gatavību sadarboties un konstruktīvajām debatēm. Eh, ziņojumā ir eh, sadalījums piecos lielos blokos. Pirmkārt, ievads ar nosaukumu Vienotais digitālais tirgus eh, izaugsmai un nodarbinātībai ir norādītas būtiskās svarlīnijas un ir pasvītrots svarīgums digitāliem vienotiem tirgum, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un radītu darba vietas, eh, it īpaši krīzes laikā. Otrais bloks īpaši izceļ MVU lielo nozīmi tāpēc, ka, manuprāt, ir ļoti būtiski iekļaut MVU digitālajā ekonomikā, un šim nolūkam es piedāvāju izveidot darbības plānu, lai varētu palielināt izglītošanos jaunajās tehnoloģijās un piešķirt finansējumu un ekonomiskos līdzekļus, kas dotu iespēju tiem uh, celt uh, eh, konkurētspēju, kā arī piekļuvu jaunajām uh, tehnoloģijām. Uzskatu, kā lai stiprinātu digitālo Eiropas tirgu, ir nepieciešams veicināt mūsu MVU starp savienojumību un tīklojumu. Šim nolūkam ir nepieciešams reaktivēt eh, patēriņu mūsu ekonomikā. Ja mēs to nevarēsim, tad ar inovāciju eh, palīdzību nebūs iespējams radīt darba vietas un ekonomisko izaugsmi. Eh, tas ir vienā dojums, kurš mums ir jāatrisina. Kad Eiropas Savienība 29% uzņēmumu ir MVU, un veido 85% darba vietu, tad ikviena iniciatīva darbvietu veidošanai iet caur šiem MVU, un konkrētas darbības tāpēc ir ārkārtīgi būtiskas. Ir 23 miljoni MVU Eiropas Savienībā, un ja rīt ikviena no tām izveido, izveido darba vietu, tad mēs eh, varam tikt eh, vienas dienas laikā ar bezdarbu eh, Eiropas Savienībā. Tādā veidā digitāla ekonomika ir panākuma atslēga, taiskaitā mūsu MVU, kā arī ir nepieciešams palīdzēt viņiem pārvarēt krīzi. Tāpēc ir ļoti būtiski šo barjeru pārvarēšanai piešķirtām jaunas rīkus darba vietu veidošanai un ekonomikas atvesļošanai. Trešais bloks Eh, skata, skata vēl nēsošas barjeras eh, digitālajā tirgu un eh, to, kā pārvarēt dažādas segmentācijas, piemēram, pasta pakalpojumus, PVN jautājumus, intelektuālā īpašuma jautājumus, dažādu diskrimināciju at, likvidēšana, kā arī pakalpojumu direktīvas 22. punktā uh, uzskaitītie jautājumi. Ceturtais bloks uh, ir paredzēts, lai celtu patērētāju uzticību. Patērētāju uzticība ir panākuma atslēga, tā skaitā elektroniskajā komercijā un tiešsaistes pakalpojumos. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi vēl vairāk pasākumu, lai stimulētu elektroniskos uh, pakalpojumus. Un ir nepieciešams tiešsaistes tirgus, kurā patērētājiem būtu pietiekama paļāvība un aizsardzība, un, un piemēram, uztic, paneiropas uzticības markas izveidošana, eh, piešķirot eh, lielāku izglītošanu patērētājiem un lielākus resursus aizsar, eh, protekcijas tīkliem ir ļoti nozīmīgas, un tie ir daži no pasākumiem, kuru es, kurus es piedāvāju, lai šo mērķi sasniegtu. Un visbeidzot, piektais bloks. Tajā ir skatīta nepieciešamība veidot eh, pamatus konkurētspējīgākai Eiropai, un tiek pasvītrots, ka digitālais vienotais tirgus eh, var, tam ir jāpārveidojas eh, uzņēmēji darbības radīšanas avotā, lai varētu piešķirt tos rīkus, kas atvieglotu iespēju izmantot to visu labumu, ko var nodrošināt eh, digitālais vienotais tirgus. Pasākumu, lai uzlabotu. Eh, savienojumus, tais, eh, tādi kā platjoslas eh, pieslēgumi, kā arī elektroniskā paraksta veidošana un citi pasākumi bū, ir svarīgi katalizatori, lai veidotu nākotnes ekonomiskās attīstības eh, pamatus un uzņēmumu in, inovācijas pamatus. Noslēgumā vēlos sacīt, ka uzskatu, ka šodien Eiropa ir ek, nākotnes ekonomiskās attīstības krustelēs un mums ir jāpieņem lēmums, lai varētu piedāvāt mūsu uzņēmumiem labu uzņēmēju uzņēmējdarbības vidi, kas nebūtu naidīga. Mums ir jālemj par Eiropu bez barjerām, vai arī, ja mēs eh, atstāsim Eiropu ar barjerām, tās būs arī darba vietu veidošanai. Šogad mēs atzīmējam 20. gada dienu kopš vienotā tirgus izveidošanas. Mums ir jāpiešķir nepieciešamais impulss mūsu ekonomikai kas nozīmētu vienotā digitālā tirgus izveidošanu. 80. un 90. gados pagājušā gadsimta četru brīvību mat, eh, materializācija izpaudās kā vairāk iespēju. Šodien vienotā tirgus paplašināšana uz digitālu vienoto tirgu radītu vēl vairāk iespēju. Digitālā revolūcija var nodrošināt mūsu uzņēmumiem un pilsoņiem iespēju Eh, nodrošināt lielāku izaugsmi, vairāk darba vietu ar digitālā tirgus eh, palīdzību. Un tā ir iespēja, kas mums pilnīgi noteikti ir jāizmanto. Mums ir jāapzinās, ka tikai vienkāršojot eh, normatīvus digitālajā tirgu Eiropas Savienībā, mēs varēsim palīdzēt Eiropai pārveidoties par spēlētāju, kas ir spējīgs konkurēt pasaules tirgū. Ja mēs spēsim sasniegt šo mērķi, tad tas būs ļoti liels solis izkļūš, uz priekšu izkļūšanā no e, krīzes, un mēs e, palīdzēsim sagatavot mūsu ekonomiku 21. gadsimta izaicinājumiem. Tāpēc e, vēlos atkārtot vēlreiz, ka izkļūšanai no krīzes ir taiskaitā digitāls formāts, un šis sasaukums ir e, būtisks brīdis, lai tās izmaiņas, ko mēs īstenosim e, turpmākajos divos gados, palīdzētu nodrošināt mūsu uzņēmumu konkrētu spēju turpmākajos gados, kā arī spēju sasniegt vidēja un ilga termiņa mērķus. Un, ja mums tas neizdosies, tad mēs cietīsim sakāvi. Un tagad priekšsēdētājs esmu gatavs uzklausīt kolēģu eh, viedokļus un ēnu referentu viedokļus. Paldies! Uh, well, thank you very much. Paldies, Pablo. Es domāju, ka jūs uh, izklāstījāt daudzus ļoti svarīgus punktus, un es arī piekrītu jums uh, tajā, ko jūs teicāt par komisijas paziņojumu, jo tādējādi šis mūsu darbs iegūst vēl lielāku nozīmi. Gebhārdas kundze, došu jums tagad uh, vārdu sociāldemokrāta grupas vārdā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu franču valodā. Korā sabilds. Uh, Eh, eh, kundze arī šādu un tad runā eh, franču valodā, bet Anten, Anton Korejas de Campos man atstāja zīmi franču valodā, tāpēc tas būs man šodien vienkāršāk. Arijas kungs, kā jau jūs norādījāt, sākumā Campos kungu vārdā grib pateikties par ļoti pozitīvo un sadarbības pilno darbu Koreja de Campos kungs. Ziņojuma projektā, kas ir ļoti līdzsvarots, uzskata, ka ir skatīti visi darba grupā pieminētie jautājumi par elektronisko eh, komerciju, kurā viņš arī strādā, un kas eh, ir paveikusi ļoti pozitīvu pamatīgu darbu. Kopumā viņš piekrīt jūsu piedāvātājiem, bet, protams, Atsevišķus punktus viņš gribētu uzlabot vai padarīt skaidrākus, bet tas nenozīmē, ka viņš jums nepiekristu šajos jautājumos. Pirmkārt, Par desmito punktu runājot, par pasta pakalpojumiem un pārobežu piegādi šajā sakarā. Tāpat kā jūs, viņš piešķir lielu nozīmi dažkārt neproporcionālajām izmaksām, kas apgrūtina pārobežu elektronisko komerciju nepieciešami nodrošināt efektīvus pasta pakalpojumus, kas atbilst eh, pārobežu pakalpojumu prasībām, ir pilnīgi saprotam un aicinu vēl pastiprināt jūs sacīto. Otrais punkts, eh, kas būtu 11. šeit, eh, PVN jautājums, it īpaši PVN digitālajiem un fiziskajiem produktiem, um, ir ļoti svarīgs un pilnīgi noteikti jā attiecina uz citiem digitālajiem produktiem un ne tikai uz e-boksiem. Šis punkts, viņuprāt, ir ļoti svarīgs arī man taiskaitā. Īpaša atsauce uz e-elektroniskajām grāmatām ir nozīmīga un tāpēc e, ir būtiski, ka jūs esat uz viena viļņa. Trešais punkts attiecas uz um, 12. sādāļu maksājumu līdzekļu vajadzētu atsaukties uz jauniem maksājumu veidiem, tādi kā mikromaksājumi ar, ar uh, viedtelefoniem vai ar izziņu palīdzību, un jūsu tekstā tas it kā būtu iekļauts, bet Koreja de Kampaskungs vēlētos, lai tas tiktu skaidri norādīts un nevis tikai netieši iekļauts tekstā. Un šiem maksājumu līdzekļiem būtu jāpiešķir īpaša uzmanība tad, kad mēs runājam par administratīvām izmaksām, kas uh, dažkārt eh, ir augstāka nekā pati transakcijas vērtība. Tāpēc vajadzētu eh, pievērst ļoti lielu uzmanību šiem jautājumiem. Tālāk 27.30. punkts. Antonio uzskata, ka šajā iniciatīvas ziņojumā ir jāiekļauj atsauci uz sociālo tirgus dimensiju. Korāca Bildes kundze, es zinu, ka jūs sacīsiet, ka tas ir kaut pilnīgi pašsaprotami, tomēr panākt vispārīgu konsensu sabiedrībā, tas notiek starp strādājošiem uzņēmējiem, uzņēmumiem, ir ļoti svarīgs jautājums dalību valstu drošībai. Un atsaucos uz šorīt sacīto, ka nav pietiekami pateikt, ka tas ir automātiski iekļauts. Tas ir jāatkārto regulāri, jo tas ir svarīgs jautājums, un es to gribētu pievienot Antonio sacītajam. Un lai atgrieztos pie Antonu, Antonio Korreja sacīto par tirgu, par tirgu, kam ir jākalpo eh, patērētājiem eh, un sabiedrībai. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk piektais kungs, ko vēlas pasvītrot Antonio. Un viņš to uzskata par svarīgu, ja eh, uzticības etiķetē svītro no sava pielietojuma sfēra tiešsaistes spēles. Es arī to sacīju pati vakar radio pārraidē, kurā es piedalījos ar Švāba kungu, ka šī Eiropas paļāvības etiķete uzņēmumiem varētu piešķirt zināmu uzticēšanās līmeni, kas ir ļoti svarīgi un, manuprāt, arī uh, 24. punkts, tas ir jūsu, neatvainojos sakrunātāji, tas ir cits jautājums 24. punktā, tomēr šis ir svarīgs punkts. Un visbeidzot ir runa par elektroniskās tirzniecības testu visā eh, likumdošanas iniciatīvās, visā Eiropas un nacionālā likumdošanā, lai novērstu eh, šķēršļus vienotā eh, digitālā tirgus veidošanā. Tas ir ļoti būtiski un tīri privāti. Lasot jūsu tekstu, gribu pasvītrot vienu pozitīvu punktu, kas ir jūsu 24. punkts, kurā jūs atsaucaties uz Eiropas komisijas paziņojumu par internetu un bērniem. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts. Esmu gandarīti, ka tas ir pieminēts vēl jo vairāk, tāpēc, ka atbildīgā komiteja parlamentā pielēma, pieņem lēmumu negatavot ziņojumu pār šo jautājumu. Tas tik tiešām vieš vilšanos. Mēs eh, mūsu grupā izlēmām sagatavot eh, iniciatīvu, tā bija Malkolma, jo mūsuprāt tas ir ļoti svarīgs punkts, un tāpēc izmantosim jūsu tekstu, lai piešķirtu un iekļautu dažus svarīgus elementus no šīs jomas, jo Tā ir ārkārtīgi būtiska doma, un es nedomāju, ka mēs varētu tikai atstāt visu um, tajā līmenī, ka, lūk, komisija ir sagatavojusi paziņojumu, mēs vairāk pie tā nestrādās. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu to iekļaut jūsu iniciatīvas ziņojumā, kā atbalsta punktu. Paldies! MSC. Paldies. Visi taisās šodien runāt franciski. Euh, Mums komitejas jaunā valoda, bet nu es tomēr runāšu angliski. Es izteikšos eh, savas politiskās grupas vārdā, un pēc tam es eh, uzaicināšu Kuracas Piltas kundzi un arī uh, Es domāju, citi vēl vēlēsies runāt. Švāba kungs, nu, ik viens var uh, dot uh, savu ieguldījumu. Pirmām kārtām es vēlētos teikt, ka Pablo Arijas ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu. Tur uh, tiek likts uzsvars uz ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem. Ir jāatcerās, ka mēs strādājām pie vienotā tirgus akta, un daļa no šī svarīgā darba ir uh, integrēt pēc iespējas saskaņotākā un visaptverošākā veidā, kā jau to um, piemin Pablo un kā to minēja arī Barņiekungs šorīt no rīta, visdažādākos instrumentus. Nākamajā darba kārtības punktā mēs arī uh, skatīsim vienu no svarīgākajiem aspektiem - datu aizsardzību. Tas nozīmē, ka mums būs iespēja par to vēl runāt. Taču Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi arī noteikt būtiskākos elementus digitālajā vienotajā tirgū attiecībā uz datu aizsardzību. Uzskatu, ka tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Daudzās jomās patērētājiem patīk iepirkties internetā, tāpēc, ka viņi var izmantot uzticamus piegādātājus, kuri zina, kas tieši patērētājiem liekas interesants, tāpat arī Viņi var atvieglot iepirkumus internetā, var piedāvāt eh, dažādus, eh, dažādas interesantas preces, var arī nodrošināt labāku cenu un tā tālāk. Es domāju, ka mums nevajadzētu ignorēt eh, to, cik tas ir nozīmīgi. Ir jāatcerās, ka iepirkšanās cilvēkiem ir ļoti svarīga dzīves daļa. Liela daļa no interneta atļauj ražotājiem un arī tirgotājiem kuriem ir eh, specializēti pakalpojumi un preces, piekļūt ļoti lielai tirgus daļai. Ir jāatcerās, ka ir daudz tādu specializētu ražotāju un tirkotāju, kuriem ir izdevies eh, izveidot eh, globālus vai pat Eiropas uzņēmumus ļoti īsā laikā. Tie, kas tikās digitālā vienotā tirgus formā Krakovā, Noteikti atcerēsies, ka viens no interesantākajiem jautājumiem, kas tika skatīts, bija kāds MVU, kas eh, ražo konkrētus produktus Austrijā un kas vēlējās pārdot šos produktus Vācijā. Šeit bija runa par kādu īpašu abolu sulu vai vīnu. Noteikti kāds no jums to atcerēsies. Eh, te bija runa par eh, tādu interesantu pārtikas produktu. Taču šī uzņēmēja Eh, sūdzējās par to, ka ir ārkārtīgi dārgi pārdot eh, šo produktu Vācijā, tāpēc ka Austrijas muita ir ļoti liela. Un ir jāatcerās, ka te ir runa par vecām tehnoloģijām. Mums ir jādomā par to, kā padarīt tehnoloģijas daudz konkurētspējīgākas. Tāpat arī ir jādomā, kā nodrošināt informāciju patērētājiem. Visi šie jautājumi šeit iegūst īpašu nozīmi. Es domāju, ka mums vajadzētu par to runāt. Es domāju, ka vienotais tirgus ir tāds uh, vispārējais lielākais jēdziens, par ko mēs runājam, un digitālajie rīgi to noteikti ietekmē. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs m, mm, sākam domāt, ka tāpēc, ka tas ir digitāls, tas ir kaut kas jauns un neparasts. Ir jāatcerās, ka viss tas jau ir iepriekš pastāvējis. Te ir runa par uzticēšanos, par uzticēšanos patērētājiem, par patērētāju uzticēšanos tirgotājiem, un mums noteikti vajadzētu atcerēties, komisijas paziņojumu, kur tika runāts par ietveru uzticēšanās veidošanai. Es uzskatu, ka šī joma līdz šim ir mazliet atstāta novārtā. Tātad te ir runa par to, kā mēs pievēršamies vienotajam tirgum. Protams, mums interesē jaunās tehnoloģijas, bet mums ir jādomā par to, kā patērētāji varētu gūt labumu. Šķiet, ka mūsu ziņojumā par patērētāju attieksmi uh, tiešsaistes tirgumu, arī bija runa par šiem pašiem jautājumiem. Daži konkrēti jautājumi, ko es gribēju pieminēt, iespējams, ka tas varētu dot ieguldījumu un varētu palīdzēt Pablo sagatavot ziņām līdz galam. Ja runa par praktisko pusi, mums noteikti ir jādomā par uh, patērētāju informēšanu un par to, kas īsi sastāda uzticēšanos. Patērētājiem ir jāzina, no kā viņi īsti pērk šo preci vai pakāpojumu, kur šis uzņēmums atrodas un ko viņi darīs problēmu gadījumā. Liela daļa jau ir apskatīta e-komercijas direktīvā, taču, kā komisārs norādīja, nevienmēr šī direktīva tiek pietiekami labi īstenota. Un ir jāatcerās, ka mehānismi, lai tiktu gaļā, galā ar šīm problēmām, ar ko patērētājs noteikti saskarsies, ir ļoti saistīti arī ar pārobežu darījumiem. Mums ir jāstiprina e, šis korporatīvais tīkls, lai varētu risināt e, digitālā tirgus jautājumus. Vajadzētu atcerēties arī Rašforu kunga priekšlikumu par patērētāju tirgu. Un vēl gribēju teikt, ka iekšējā tirgus informācijas sistēmas reforma, par ko mēs vienojāmies no rīta, arī ietver iespēju uh, elektroniskās komercijas direktīvu iekļaut eh, šajā eh, informācijas sistēmā par vienoto tirgu. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja eh, izveidot tādu kopēju ainu, un dalībvalstis arī labāk varēs saprast, kā īstenot šos aspektus. Manuprāt, ir arī citi svarīgi punkti, kas mums ir jāskata komisijas dokumentā. Tas ir ļoti nozīmīgs mūsu darbam, ja mēs domājam par tādām lietām kā patērētāju programmas. Viņi, piemēram, ir minējuši mācības un prasmju nodrošināšanu interneta tirgotājiem. Manuprāt, šī ideja ir ļoti interesanta. Mums vajadzētu veicināt mazo vidējo uzņēmumu attīstības programmas, tās arī šeit ir iekļautas, taču Mēs nedrīkstam aizmirst arī par patērētāju aspektu. Tad, kad eh, mēs organizējām eh, vienu no mūsu ļoti veiksmīgajiem semināriem par digitālo ekonomiku, mums veidojās interesants dialogs ar patērētāju organizācijām. Un, proti, mēs runājām par to, kā mēs varētu eh, veicināt patērētāju tiesību izplatību. Proti, te ir runa par tiesībām, kas ir iekļautas patērētāju tiesību direktīvā. Ir jāatcerās, ka mums te ir piesaiste arī pakalpojumu tiesībām Eiropā. Negribētu šeit iedziļināties eh, šajos jautājumos, bet šķiet, ka patērētāju organizācijas visvairāk interesē lapas uzvedības kodeks interneta komercijai. Es domāju, ka tas varētu būt interesants sākuma punkts. Seši no šiem punktiem jau ir iekļauti patērētāju tiesību direktīvā. Tas nozīmē, ka mēs šeit neko mm, neizgudrojam no jauna. Tas viss jau ir patērētāja tiesību direktīvā. Mums noteikti vajadzētu aicināt dalību valstis īstenot šos elementus pēc iespējas ātrāk. Tādējādi tie būtu pieejami visiem. Tāpat arī es domāju, ka citi uzvedības kodeksa elementi atbilstu pašreizējai paraugpraksē mazumtirdzniecības sektorā. Ap apvienojot šīs lietas ar mazākiem uzņēmējiem, es nedomāju, ka ik viens uzskata, ka jebkura uzņēmē darbība izdosies, taču daļa no šiem ietvariem jau ir pieejami. Galu galā tirgotāji atbalsta šo uh, uzticēšanās zīmi. Tas nozīmē, ka uh, viņu uzvedības kodeks tiek atzīsts, atzīts un ka viņi atbilst ar visām pārējām procedūrām. Bet, protams, šī uzticības zīme arī ir jāveicina, tā ir jāreklamē. Ja patērētāji to neatpazīs, un ja tirgotājs, kuram ir piešķirta šāda zīme, eh, centīsies sadarboties ar patērētāju, kas šo zīmi nepazīst, tad tam īpašas jēgas nebūs. Tāpat arī ir jānodrošina konsolidācija šīs maķēšanas jomā. Mēs redzam, ka Tirgu pašlaik jau kaut kas tam līdzīgs notiek. Mazumtirdzniecības stratēģijā, ko, kur atceras Biltas kundze veido, arī ir eh, iekļauti šie jautājumi. Esmu pārliecināts, ka viņa vēlāk par to izteiksies, bet mēs noteikti nedrīkstam aizmirst par šo elementu. Mēs jau pieminējām maksājumus, pašlaik mēs strādājam pie šī jautājuma. Es domāju, ka šeit ir iekļautā ļoti interesanta atsauce, proti par uh, medikamentu tirzniecību internetā. Šī joma ir specifiska, un es domāju, ka mums vajadzētu vērst mūsu vīdes komitejas eh, kolēģu uzmanību uz šo jautājumu. Mēs saņemam ļoti daudz eh, grozījumus, piemēram, juridisko lietu komiteja un pat kultūras komiteja ir izteikusi komentārus, taču noteikti vajadzētu uh, aicināt arī vides komitejas deputātus pievērsties šim jautājumam. Šeit saskaramies ar ļoti lielām problēmām, proti, ko darīt ar viltotiem medikamentiem, tāpat eh, te mēs saskaramies ar viltošanas jautājumiem un tā tālāk. Vēl kāds eh, plašāks punkts, ko vēlējos pieminēt. Tas ir saistīts ar integrāciju šie rīki, kas jau ir iekļauti telekomunikāciju pakotnē. Tie ir vērojami arī šāda pārklāšanās. Kad mēs paskatāmies uz lietotāju tiesību direktīvu, par kuru es biju referents, tad parādās kāda jauna lieta, proti iespēja telekomunikāciju operatoriem piespiest internetu pakāpojumu sniedzējus konkrētajās valstīs nodrošināt eh, konkrētu ziņu par pakalpojumiem. Un vislabākais piemērs šeit ir Dānijas medikamentu piegādes tīkls. Tāpat arī ir jādomā, piemēram, par to, kā bērni izmanto internetu, par drošību internetā un par jūsu datoru aizsardzību. Nezinu, cik daudzi telekomunikāciju regulātori ir to apzinājušies vai arī to izmantojuši. Būtu interesanti uzdot jautājumu mūsu informācijas sabiedrībai, vai uh, eh, telekomunikāciju regulātoriem ir uzdoti šādi jautājumi. Bet šķiet, ka digitālajā vienotajā tirgo ir vajadzīgi šādi rīki, lai mēs informētu patērētājus par šādām problēmām. Šķiet, ka šādi rīki netiek pietiekami labi izmantoti. Mums ir vajadzīga labākā, labāka integrācija par patērētāju aizsardzības jautājumiem. Te ir jāiesaista tātad, kā es minēju, telekomunikāciju regulātori. Protams, šeit ir jādomā par izcenojumiem telekomunikācijās un par uh, cenu salīdzinājumiem. Un otrs punkts, ko es vēlējos pieminēt, vēlāk runāsim arī par datu aizsardzību. Es domāju, ka vajadzētu pieminēt uh, kādu lietu. Tad, kad eh, mēs runājām ar pilsoni, pilsonisko brīvību komitejas deputātiem par datu brīvības pārkāpumiem, proti, kad tiek atklāti personu privātie dati, tad eh, noteikti vajadzētu domāt arī par patērētāju aspektiem. Tad, tad eh, te ir runa par datu aizsardzības direktīvu. Jebkurā gadījumā arī patērētāji šeit būtu jāiekļauj. Es arī zinu, ka ir paredzēti jauni noteikumi attiecībā uz interneta vietnēm, kur ir jānorāda eksploatācijas eh, noteikumi. Tā ir jāparādās jau eh, konkrētajās interneta vietnēs. Parlaments to ir panācis, un pašlaik jau tas notiek. Tas nozīmē, ka um, šīs darbs turpinās pie abām direktīvām vienlaicīgi. Kopumā šis darbs ir ļoti svarīgs. Daļai varētu teikt, ka tie tiek apkopoti tādi plašāki punkti, pie kuriem mēs strādājam visās jomās. Uzskatu, ka tādējādi veidojas tāda kopēja aina, saikne arī ar citiem aspektiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī saņemt informāciju no citām komitejām. Ir ja īpaši, ja runa par patērētājiem vienotajā digitālajā tirgū, par uzticēšanās veidošanu un arī par uzņēmēju uh, uh, veidu, kā uzņēmēji var veicināt šo uzticēšanos no patērētā puses. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt eh, manas politiskās grupas eh, ēna referenta vārdā. Anna Marija, lūdzu, došu jums tagad vārdu. Sorry. Jā. Es Gribēju tikai teikt, ka es eh, ielikšu visus runātāju sarakstā, un ja kāds negrib, tad var uzreiz atteikties, bet nu tā es šoreiz rīkošos. Korats Bildes kundze. Jā, jūs jau visu pateicāt, Malkom. Pablo, tiešām ir lieliski, ka jūs cīnāties par šo digitālās darbkārtības īstenošanu. Tagad eh, jūsu ziņojumā un komisijas rīcības plānā ir tiešām pamats ielikts rīcībai, uh, lai virzītos uz priekšu. Es šeit gribētu pievienot vēl tādu steidzamības momentu, ka būtu tiešām steidzami jāievies šī digitālā darba kārtība. Uh, būtu jālūdz komisija nāk klajā ar, tarb, ar uh, ceļu karti un laika grafiku konkrētiem pasākumiem, kas tagad ir ieskicēti. Bet ir tāds uh, liels uh, uzskaitījums, vienkārši jāsaliek viss secībā, ko mēs kad darīsim. Tas ir trešais pāns. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Otra lieta, ko gribētu teikt, uh, no manas pieredzes, uh, es dibināju 99. gadā e-komercijas uzņēmumu. Un kādas tad ir praktiskās problēmas, kādas pastāv? uzņēmēji jūtas piekrāpti no Eiropas Savienības puses. Man tika teikts, jūs varat pārdot pārobežu kontekstā preces Eiropas Savienībā. Bija vesela kampaņa, kur īstenoja nu, komisija, un viņi teica, tagad ņemiet un dariet to, bet praksē vienkārši mēs atsitāmies kā pret sienu, pret šo fragmentāciju. Un uh, daudz no lietām, ko kolēģi no nu, otras parlamenta puses minēja, tam mēs piekrītam. Uh, bet eh, tieši no praktiskās pieredzes izplatīšanas, transporta un piegādes izmaksas, tas ir ļoti svarīgs punkts. 2012. gadā ir eh, četri eh, uzņēmumi, kas dominē pārobežu tirgu, un uh, ir milzīgas atšķirības starp uh, konkurēt spēju. Dažās dalībvalstīs tirgus ir ļoti konkurēt spējas, un citās savukārt galīgi nav. Un ir ļoti grūti atrast uzņēmumu, kas piegādās jūs preces no Itālijas uz Zviedriju, kas, eh, piemēram, piegādātu sestdienā vai svētdienā vai pēc sešiem vakarā valstī, kurā lielākā daļa cilvēku visu dienu strādā. Tas ir tirgus ierobežojums, ja var piedā, piegādāt tikai darbdienās darba laikā. Tas izskatās tāds detaļa jautājums, bet tādējādi jūs vienkārši esat ārā no tirgus, jūs nevarat iekļūt šajā tirgu praktiski neviens cilvēks, kas strādā, nevar būt jūsu klients. Un tās ir uh, papildus izmaksas, jums jāņem ir starptautisks piegādātājs. Es neesmu vispārīgi pār fiskālo harmonizāciju, bet uh, runājot par, piemēram, rēķinu, 30-40 eiro uh, jums ir summa, un tur būtu četri dažādi PVN, jums būtu jāpiereģistrējās kā PVN maksātājiem. Un, lai uh, saņemt šo te apmaksu klīringu, tad uh, jums ir vajadzīgi uh, grāmatveži gan valstī, kur jūs uh, esat reģistrēts kā uzņēmums, un arī visos jūs lielākajos tirgos. Tas nozīmē, ka MVU nav konkurētspējīgi. Viņi nevar konkurēt ar lieliem uzņēmumiem, kas var uh, uzturēt grāmatvežus visās valstīs. Un tie ir milzīgi administratīvi izdevumi. Tāpēc es tiešām atbalstu šo ideju, ka vajadzētu veikt e-komercijas testus. Tātad vienalga, par ko mēs izlēmjam citās jomās, to mēs uh, paturam prātā, kā tas ietekmēs e-komercijas tirgu. Man ir bijusi pieredze tātad ar to, ka uh, politikas veidotājiem ir ideja, ka e-komercija it kā apdraud parasto tirzniecību, bet um, tas, ko jūs šeit uh, iesniedzat un ko komisija iesniedz, uh, vajadzētu uzsvērt, ka e-komercija ir kā cits tirzniecības veids, un tas ir potenciāls mazākiem uzņēmumiem augt un izmantot abus šos tirzniecības veidus un labāk konkurēt pāri robežām. Un uh, pateicoties e-komercijai, līdz ar to arī cilvēkiem attālākos reģionos būs pieeja precīm, precēm un pakāpējumiem, un tas ir um, veids, kā vajadzētu skatīties uz e-komerciju un to tā arī ņemt vērā konkrētos pasākumos, jo šobrīd tas tā nav. Vēl pāris lietas, um, šis vis, tāds plašāks skatījums par internetu. Mums uh, Uh, uz e-komerci ir jāskatās tieši tāpat kā uz tradicionālo tirzniecību, un internetu neutralitāte noteikti būtu vairāk šeit jāņem vērā. Un pārējot prom no e komercijas, pieskaršos tam, ko Malkoms jau man pieminēja, un kas ir ļoti svarīgs jautājums arī man, kas ir droši internets bērniem. Tas ir minēts 24. pantā, e, eh, tiešsaistes reklāmu jautājums, un es domāju, ka interneta brīvība ir eh, ļoti laba arī bērniem, jo tādējādi viņiem ir eh, saziņas eh, iespējas un izglītības iespējas, bet mums vajadzētu tiešām vairāk strādāt ar uzņēmējiem, runājot par atbildīgu reklāmu. Un vēl viena lieta par internetu, ko Malkams jau minēja, tā kā nav marķēšana, tā kā ir veikalā, tad, tad internetā, internetā jūs nevarat izlasīt marķējumu uz produkta. Un tāpēc ir tiešām jādod iespēja patērētājiem salīdzināt ne tikai cenas, bet arī kvalitāti starp produktiem, sniedzot pareizu, precīzu informāciju. Paldies! Yes, uh, thank you. Jā, paldies. Jūs runājat par nodokļiem. Un eh, eh, tas man atgādina, ka man bija jāmin, ka tā kā mēs atbalstām procedūru saskaņošanu, tad tomēr mēs neatbalstām PVN harmonizāciju. To man teica mūsu ēna referents. Tātad mēs jums šeit piekrītam. Kāras kundze. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk novērojumu, ko gribētu paust. Un Sākšu par nodokļiem. Te nav tik daudz runa par to, ka vajadzētu harmonizēt, bet uh, vajadzētu piemērot uh, eh, samazinātu PVN likmi uh, kultūras precēm, piemēram, mūzikai, grāmatām. Tepat mēs nerunājam par harmonizāciju, Tātad kritika, kas tiek pausta par harmonizāciju, te nebūtu pieņemama. Atgādinu, ka šajā kontekstā parlaments uh, pēc manas iniciatīvas uh, balsoja par rezolūciju, pieņemšu rezolūciju ar 484 uh, balsīm par to, ka tagad komisijai vajadzētu naklē ar priekšlikumiem jo parlaments jau ir sapratis šo vajadzību. Otrakārt, gribēju uzsvērt arī to, ka tie nav tikai patērētāji, kuri ir jāiesaista šī te digitālā tirgus attīstībā. Tie ir arī tie, kuriem šeit ir spēlējama aktīva loma, piemēram, finanšu institūcijas, jo maksājumu veidi uh, ir e, jātīsta tālāk, lai nodrošinātu e-komercijas attīstības iespējas. Un uzdrošinos teikt arī, ka pasta dienest nevienmēr strādā tik labi, cik varētu. Un tie ir divi partneri, kas, manuprāt, būtu pietiekamā mērā jāiesaista šeit, tāpat kā patērētāju asociācijas. Un treškārt, mans trešais novērojums Eh, ir dokuments, par kur esam daudz eh, runājusi, runājuši, un es esmu referenti, tas ir par personas datu aizsardzību. Šeit eh, būs jābūt ļoti uzmanīgiem, un katru reizi, kad ir internets, nevajadzētu ļauties tādai trakai ideoloģijai aizrauties ar aizstāvēšanu, ar to, ka visu vajag aizstāvēt un slēpt, jo tas var bremzēt e-komerciju. Šeit ir tiešām jārod uh, līdzsvars, jābūt praktiskākiem, ne tik daudz jādomā par ideoloģiju, lai tiešām ļautu attīstīties e-komercijai. Mums ir uh, šeit tiešām jārod uh, līdzsvars starp uh, personas datu aizsardzību un e-komercijas attīstību. Neaizmirsīsim, ka ASV, kur e-komercija ir ļoti attīstīta, Viņi uh, nav tik azartiski aizstāvot personas datus, tāpēc tas ir varbūt veids, kā šeit virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums e komercija arī ir uh, jāskata, domājot arī par uh, mākoņu datorēšanu. Tas ir uh, progress, eh, ko nevajag eh, palaist, palaist garām. Mums ir jāizmanto šis tehnoloģija progress. Eh, tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Vēl, vēl kāds vēlas izteikties? Švāba kungs, Pahēns kundze, dāmai priekšroka, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Arī gribētu pateikties referentam. Ir ļoti labs dokuments digitālā darba kārtība ir svarīgs temats arī iekšējam tirgum, un uh, tur būs runa par dažādiem pakalpojumiem internetā, bet nevajag pazaudēt uh, no acīm vienu lietu, kas mums noteikti vēl būs jāskata, proti šie punkti uh, ir jātīsta un uh, jālūpējas par vajadzīgo infrastruktūru, lai uh, Eh, lauku reģionos mazie vidē uzņēmumi varētu tiešām arī uh, gūt labumu no šī Eiropas projekta. Un uh, tas arī jāiekļau stratēģijās par uh, vietējā tirgus pabeigšanu, lai šie iedzīvotāji tiktu iekļaut, lai nebūtu tā, tāda segregācija starp biezi apdzīvotiem reģioniem, kur ir pieejami visi pakalpojumi, un laukiem, kur daudz cilvēku nevar izmantot uh, Mm, šīs e-komercijas priekšrocības. Mums ir jāļauj arī šiem iedzīvotājiem piedalīties šajā tirgū, pasūtīt preces, eh, jo viņiem nav šī praktiskā, tīr, praktiskā iespēja varbūt piekļūt precēm pakalpojumiem eh, fiziskā veidā. Un kolēģi minēja arī eh, nodokļu jautājums un datu aizsardzības jautājums. Šeit ir jānodrošina drošība patērētājiem. Uh, Uh, lai uh, viņiem nebūtu jāsniedz pārāk daudz personas datu un lai viņi zinātu, ar ko viņiem ir darīšana. Uh, tātad, lai ne tikai patērētājs, bet lai arī uzņēmējs zina, ar ko tad viņš veic šo darījumu, kas tas par cilvēku un tā tālāk. Un tas ir tas lielais izaicinājums visā šajā lielajā internet sistēmā. Līdz šim internets ir attīstījies ļoti brīvā veidā, bet uh, zināms spēles noteikums, kas mums ir uh, parastajā tirzniecībā, būtu jāievieš arī e-komercijā, lai visiem uh, iesaistītajiem uh, digitālajā vietējā tirgu, iekšējā tirgu varētu ļaut baudīt visas priekšrocības. Švāba kungs, paldies priekšsēdētāji. Es arī šoreiz nereaģēšu uz visu kolēģu teikto, kaut gan esmu pēdējais runātājs, tas vienkārši būtu pārāk ilgi, bet eh, gribu uzsvērt divus punktus arī uz kunga lieliskajā ziņojumā. Vispārējie punkti jau tika vai nu pieminēti, vai tik labi tekstā formulēti, ka man te nav nekas piebilstams. Pirmā lieta, ko gribu pieminēt, ir par desmito punktu, kur ir aicinājums Eiropas komisijai piedāvāt risinājumus, lai varētu uzlabot Eiropas ietvaru, kurā uh, varētu uzlabot uh, elektroniski nopirktu preču nosūtīšanu. Es to atbalstu, bet šī prasība taču uh, nozīmē, ka līdz šim nacionālajā ietvarā panāktās vienošanās uh, lai uh, izlīdzinātu situācijas starp pilsētām un laukiem, ka mēs to paceļam Eiropas līmenī, to tikko pieminēja kolēģi. Tas nozīmē, ka pasta pakalpojums mēs izņemam no nacionālā ietvara un uh, visu šo te infrastruktūru tādā kā veidā eiropeizējam, kas nav vienkārši, jo pasta jomā joprojām ir nacionāli monopoli. Tas ir arī sabiedrisks pakalpojums. Uh, Mm, pienākums to nodrošināt, un tāpēc arī e, vajadzētu padomāt par to, lai vairākums var atbalstīt e, to, ko mēs šeit šajā ziņojumā rakstām. Tas nebūs tik vienkārši pasta pakalpojums e, pacelt Eiropas līmenī. Un šeit ir prasība vienot maksu ieviest par sūtījumiem visā Eiropā. Par 17. pantu. Man prieks, ka Arieskungs uh, šeit uh, norāda uz uh, patērētāju direktīvas uh, saskaņošanu, un dalībvalstīm šeit tiek aicināts efektīvi un ātri transponēt šos noteikumus nacionālajā likumdošanā. Šeit gribētu norādīt uz to, ka uh, Uh, un tas, protams, attiec arī uz ziņojumu par tā saukto vienotā no tirgus pārvaldību, ka šeit mums vajadzētu paraudzīties konkrētāk uz vienu gadījumu. Manā vēlēšana apgabalā, manā valstī bija tā, ka Vācijas federālā valdība to daļu, uh, vienu daļu no noteikumiem direktīvā Uh, īstenoja vispirms, pārdeva tās kā savas idejas, tās pārsteidzošā veidā bija tās idejas, kas bija pozitīvas patērētējiem, un otrajā solī tiek uh, ieviestas pārējās prasības, uh, kas ir netik patīkams, un tad tiek teikts, jā, to Eiropa prasa. Tā tad nav tik vienkārši uh, sasniegt tādu kompromisu, kas ir zelta vidusceļš visām dalību valstīm. Un tāpēc mums uh, būs jāiekļauj uh, prasība Eiropas tiesības uh, vienā solī, vienā paketē īstenot dalību valstīs, lai Eiropas līmenī panāktā kompromisa raksturs arī kļūtu skaidrs pilsoņiem dalību valstīs. Tas bija tas, ko gribēju teikt. Uh, un pārējo, kas tika teikts, arī atbalstu, un es ceru, ka arī es kunga ziņojums tiks atbalstīts ar plašu vairākumu. Paldies! Good. Anybody else? Paldies, vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Tad es jautāšu Lamotas kundzei, vai viņa grib komentēt eh, to, ko viņa tikko dzirdēja, vai varbūt pateikt vēl kaut ko. Un pēc tam došu vārdu Arijas kungam apkopojumam. Lamotas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pirmkārt apsveikt referenta paveikto darba kvalitāti un grupas paveikto. Uh, saistībā ar ziņojumu par elektronisko komerciju, kuram mēs sekojam jau divus gadus. Mēs varam paust gandarījumu par to, ka pastāv tāda vienprātība IMCO komitejā un arī ar komisiju un padomu, jo, manuprāt, šajā sakarā par šo tematu, ņemot vērā padomu secinājums, kas tika pieņemti marta beigās un iespējams arī saistībā ar Eiropadomas nākamajā nedēļas sacīto, uh, Eh, digitālā tirgus nozīme eh, tiks atzīta no visu puses. Lai atsauktos uz dažiem jūsu eh, pieminētajiem jautājumiem. Pirmkārt, gribu sacīt, ka es piezīmēju prioritātes, ko jūs uzskatāt par savējām, un piegādes un pasta pakalpojumu jautājums arī tika pasvītrots vairākas reizes. Jūs zināt, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm turpmāko gadu laikā. Mēs apzināmies, cik lielā mērā tas ir šķērslis elektroniskajai komercijai. Tāpat arī jūs norādījāt, cik šis jautājums ir grūti risināms un nebūs viegli šeit rast eh, šādus risinājumus. Šī gada beigs, beigās sāksies konsultācijas, kas būs eh, grūtas, bet nepieciešamas. Par PVN runājot, izskanēja jautājumi attiecībā uz neutralitāti starp digitālām un fiziskām precēm. Jūs zināt, tiek skatīts jautājums komisijā par PVN režīmu nākotni. Šo pie šī jautājuma strādā Semet, komisārs Semeta, un ceram, ka drīzumā varēsim sniegt jums atbildi. Un visbeidzot, starp nosauktajiem semat, tematiem Es attiecos pie e-komercijas testa, ko jūs pieminējāt. Šo domu piedāvāja, bet iespējams pārāk diskrēti e, paziņojumā par elektronisko komerciju komisija, un es domāju, ka šobrīd komisijai būs būtiski skatīt to, kā stiprināt un padarīt formālu šo testu, un sekot tam, lai nākotnes priekšlikumi būtu savietojumi ar tiem mērķiem, kādi mums ir elektroniskajā komercijā turpāko triju gadu laikā. Paldies! Paldies! Ārijas kungs, jūsu secinājumi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem, kuri piedalījās debatēs. Un gribu sacīt, ka es rūpīgi uzklausīju visus tematus Un kopumā piekrītu visam, kas šeit izskanēja, bet ir arī skaidrs tas, ka dokuments ir ierobežots telpām. Un tāpēc mēs nevienmēr varējām pietiekam attīstīt pietiekam eh, pieminētos tematus, un tā ir paša iniciatīva, un tāpēc šī telpa ir ierobežota. Tomēr, ņemot vērā sacīto, Es eh, ceru, ka mēs varēsim uzlabot tekstu, ņemot vērā šodien izskanējušo. Esmu atvērts ieteikumiem un gaidu no jums grozījumus, lai varētu tās apspriest, kā arī atkārtoju vēlreiz, ka rūpīgi uzklausīju un pieņēmu zināšanu e, jūsu sacīto, arī pasta pakalpojumu direktīvas jautājums izskanēja šajās e, debatēs, un šie ir temati, kurus mēs varēsim ar grozījumu palīdzību uzlabot. Priekšsēdētāji, es domāju, ka vajadzētu mazliet parunāt par to, kāds tad ir grafiks par šim dokumentam. Grozījuma iesniegšanas datums ir 10. jūlijas pulksten 12. Un es gribētu jau uz šo datumu izlasīt visus grozījumus un redzēt, kas tad ir e, kas tad ir sakāms vēl citiem elektroniskās komercijas sakarā. Paldies! Yes, that's right. The 10th of July. Jā, taisnība. 10. jūlijā ir jāiesniedz grozījumi, lai mēs varētu pagūtos pārtulkot līdz mm, grozījuma izskatīšanai 18. septembrī. Noteikti tiks skatot arī kompromisa grozījumi, un balsojums ir paredzēts 11. oktobrī. Cerams, ka arī komitejas eh, ievēros eh, grafiku atzinumu sagatavošanu, tad mēs varēsim pieturēties pie šī laika grafika. Galvenokārt tā būs transporta komiteja un noteikti arī uh, um, dažādi piegādes dienesti ar mums sadarbosies. Noteikti, ka tiks pārņemti arī vairāki punkti no rezolūcijas par uh, digitālo tirgu. Lielas paldies uh, komisijai, lielas paldies uh, Lamotas kundzei un arī pārējiem, kas izteicās. Tad tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Šajā pēcpusdienā pievēršamies digitāliem jautājumiem. Galo kundzes ziņojums par telekomunikāciju tīkliem. Ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa par personas datu apstrādi un datu brīvu apriti. Informācijai. Pilsoņu brīvību komiteja ir eh, vadošā komiteja šajā jautājumā. Mums ir uh, bijušas sarunas par turpmāko procedūru. Šķiet, ka šis jautājums tagad ir atrisināts. Jebkurā gadījumā mēs turpinām strādāt pie sava ziņojuma par šo laiku. Es zinu, ka Pilsoņu brīvību komiteja virzās priekšu mm, ļoti ātri. Tāpat tiek iesaistītas konsultācijās dalībvalstis un arī citas iesaistītās puses. Es ceru, ka mēs e, nekavēsimies un varēsim strādāt pie šī jautājuma. Noteikti uzklausīsim Laru Komiju Es zinu, ka šāda Mozes kundze diemžēl nevarēja ierasties. Viņa man tikai šo pēcpazienu paziņoja, ka nevarēs eh, apmeklēt šo sanāksmi, tāpēc, ka laika grafiks ir mainījies. Šķiet, ka jūs pašlaik esat vienīgā, bet, eh, nu, es ceru, ka arī citi ieradīsies. Diemžēl ēnu referentu nav klāt. Es varu mm, darboties kā ēnu referents, ja vien man eh, tiks iesniegt attiecīgi dokumenti. Lerkomi, Lūdzu, sāksim diskusijas par datu aizsardzību. Ah, brevissimo accenno anche a quanto... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu īsi runāt par to, pie kā strādā Libe komiteja, jo mums ir cieša sadarbība un mēs nevēlamies palikt iepakaļ mūsu darbā. Tāpēc es lūdzu atlikt uz vēlāku laiku termiņus, lai varētu atstāt spēkā, um, uzturēt kontaktus ar atbildīgo komiteju. Un mēs redzam, ka vēl reizi ir izskanējusi vēlme tuvināties ar Eiropas pilsoņiem, lai varētu sakārtot uh, problēmu, ar kur tie saskars ikdienām tehnoloģiski aspekti ir papildu sarežģītības elements, kas vēl jau vairāk apgrūtina mūsu darbu. It īpaši neapzinoties tehnoloģiskās attīstības vidējā un ilgā termiņā. Tāpēc jāmēģina ir iztēloties nākotni. Un es gribētu pieminēt četrus galvenos tematus. Pirmkārt, L'equilibrio non è assolutamente facile problēma, um, um, ar ko mēs saskaramies, ir ļoti dažādas, daudzveidīgas, un risinājumi nevienmēr ir viegli rodami. Būtu nepieciešama šeit cieša sadarbība ar kompetentajām struktūrām, lai varētu atrisināt vairākus um, pre, konkrētus jautājumus. Šim nolūkam ir e, jāskatā datu apstrādes jautājumi, frekvenču jautājumi. Tie ir punkti, kuros mums ir jārod risinājums. Un šajā sakarā slaveno sīkdatņu loma vai tā tiek risināta datu trafika ziņā, mērķu, cerību, gaidu, atbildību, caurskatāmības vai citā jomā. Uh, Vēl viens elements ir balstoties uz komisijas priekšlikumu organizatoriskie pasākumu uzņēmumiem, vai tas būtu iekšējā tirgu ziņā vai attiecībā uz datu nodošanu trešajām valstīm. Patērētāja aizsardzība datu aizsardzības pārkāpumu ziņā. Vieši lielas bažas patērētāju vidū. Un tas atbilst arī kolēģi Pablo sacītājiem. Ir, tāpat arī ir jābūt piesardzīgiem attiecībās pasākumiem, ko mēs piemērojam, un jāsako tam, lai mēs neieviestu diskrimināciju atkarībā no konteksta. Vēl viens jautājums saistāms ar iekšējā tirgus dimensiju ir sadarbība ar datu aizsardzības slimējiestādēm. Un Eh, kā tas ietekmē investīciju piesaistošo raksturu. Mums ir jānodrošina juridiskā drošība ar šo re eh, regulu. Un šeit es eh, atsaucos uz vienotās apkalpošanas lodziņu, jeb viens pieturs aģentūras principu, lai regulas interpretācija būtu vienota, skaidra un tā nekļūtu par um, Eh, izpārdošanas eh, tirgus pasākumiem. Un vēl gribu aicināt domāt par tiešsaistes pasauli, taču neizlaist no redzes loka bezsaistes e, pasauli. Un gribu mm, bez tam tā kā es koncentrējos uz internetu vairāk, taču aiz ik viena instrumenta pastāv reālā pasaule, ko nevajadzētu tomēr izlaist no redzes loka. Ar tiem, tie, kas jau ir iepazinuši, iepazinušies ar komisijas priekšlikumu, iespējams, ka jūs saskatāt manos vārdos eh, centienus uzlabot esošo situāciju. Un es esmu pārliecināta, ka mēs varēsim iztenot ļoti rūpīgu un visaptverošu darbu ar eh, ēnu referentiem. Mēs Sadarbojāmies arī ar Lībe komitejas referentiem. Un IMCO komitejas ietvaros mēs arī spēsim eh, veiksmīgi strādāt pie galversijas. Vai kāds vēl grib izteikties? Bildes, Mr. Arias, perhaps? Mrs. Kurats Bilde vai eh, Arijas kungs? kur atsevilt varētu sākt, un es pats arī uh, komentēšu šo jautājumu. Būšu tāds kā uh, ēnu referenta aizvietotājs. Paldies, es centīšos eh, darīt visu, kas ir manos spēkos, lai pastāstītu, kas notika Libe komitejā. Kā jau Lara minēja, ir ļoti svarīgi harmonizēt mūsu darbu. Ir ļoti daudz dažādu jautājumu, piemēram, uzņēmuma atbildība, uh, atbildība, kas ir jāuzņemās uzņēmumiem, kurš ir uzskatāms par atbildīgu datu apkopošanā, cik ilgi tos var uzglabāt, vai vispār tos var uzglabāt un tā tālāk. Šodien es gribētu likt uzsvaru uz eh, bērniem, bērnu jautājumu, kā nodrošināt, lai internets būtu droša vide bērniem. Bērni digitālajā telpā. Es domāju, ka par to ir jārunā arī vienotā tirgus atzinumā. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad eh, ir jāskatās uz galvenajiem eh, vārdiem, kas tiek izmantoti. Un, eh, ja paskatās, cik bieži tiek izmantots vārds bērni, tad tīpaši arī digitālajās reklāmās šis vārds ir ļoti bieži sastopams. Vēl kāds jautājums? Kā varētu sadarboties ar uzņēmējdarbības vīdi? kā nodrošināt, lai reklāma būtu atbildīga un arī kā uzlikt ierobežojumus, tā lai reklāma, kas paredzēta bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, nebūtu pārāk agresīva. Tāpat arī piekrišanas tiesības. Nav nekādas jēgas, ja bērns it kā dod savu atļauju. Informācija un izglītība. Šajā jomā internets ir ļoti spē spēcīgs rīks. Un nu, tas būtu viss, ko es šoreiz gribēju teikt. Pablo, yeah. Pablo, vai jums uh, bija kas sakāms? Eh, muchas gracias, presidente. No, yo... Paldies, priekšsēdētāji. Turpinot kolēģis Koracis pārdomas gribu pieminēt divus tematus. Pirmkārt, bērnu jautājums. Mums ir ļoti rūpīgi jāņem vērā izglītības jautājums. Ir viens no, un jaudzināšanas jautājums ir viens no pamat uh, tematiem. Tas, ko mēs, um, tas, kas ir būtisks šeit ir pusauģu uh, devums. Uh, sociālajos tīklos, citos vārdos sakot, pusaudzis izvieto personisku informāciju, kas varētu viņam nelikties būtiska, bet var izrādīties būtiska vidējā vai ilgā termiņā, kad viņš kļūst pieaudzis, uzsāk karjeru, kļūst par politiķi vai vēl ko citu. Un vai ir iespējams eh, internetā eh, to izvietot eh, un eh, vai tas ir nepieciešams, bet izglītošana un audzināšana šī jautājuma sakarā ir ārkārtīgi būtiski, jo pirmkārt būtu jāiemācās jau no mazām dienām, kādas ir priekšrocības un kādas varētu būt, eh, kādi varētu būt apdraudējumi no interneta puses. Un tāpat ir jārunā par to, kas ir tiesības uz aizmiršanu, vai tās pastāv un par to, kā tas var atsaukties gadījumā, ja šīs tiesības uz dzēšanu vai aizmiršanu nedarbojas, un šķiet, ko šobrīd vēl tādas nedarbojas. Paldies! Uh, well, thank you very much. Paldies! Daži komentāri no manas puses. Kā jau es minēju agrāk, tad, kad mēs diskutējām par Pablo Arijas ziņojumu, uh, Tad eh, tas viss ir saistīts arī ar darbu, ko es veicu strādājot pie eh, privāto datu direktīvas. Daudz no šiem jautājumiem ir tikuši jau skatīti. Man šķiet, ka pasauli, kurā mēs pašlaik dzīvojam, rada daudz jautājumu pilsoņiem. Un šeit nav runa tikai par to, vai uh, personu dati ir drošībā un eh, te nav runa tikai par finanšu darījumiem. Ir jāatcerās, ka pilsoņi vēlas, lai šie dati tiktu izmantoti tādos apstākļos, kad eh, šie apstākļi viņiem ir eh, labvēlīgi, proti te varētu būt runa par sociālajiem tīkliem, par dažādu veidu darījumiem internetā, taču pilsoņiem ir svarīgi, lai tiktu izvērsta kontrole pār šādu izmantošanu. Tātad šeit ir runa par aizsardzību, bet nav īsti runas par kontroli vai arī kontrolētu personas datu izmantošanu konkrēt, konkrētiem mērķiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, ka pilsoņi īstenībā vēlas, lai viņu dati tiktu izmantoti eh, tādos apstākļos, kas tiek kontrolēti. Es vēlētos atgādināt par eh, elektronisko privāto datu direktīvu. Uh, tika runāts par uh, mājaslapu sīkdatnēm, kur tiek, kuras tiek izmantotas, lai kontrolētu cilvēku uzvedību konkrētajās mājaslapās, tā lai šī mājaslapa varētu mm, izstrādāt uh, jums konkrētas prasības. Tad šeit ir runa par atļaujas sniegšanu, kas notiek tad, kad jums ir pietiekami daudz informācijas. Proti, uh, kopš šī regula ir stājusies spēkā, tad, eh, kad jūs pirmo reizi apmeklējat kādu mājaslapu, tad eh, labās mājaslapās tiek jums eh, sniegt informācija par sīkdatņu politiku, kāda ir šai lapai. Tāpat arī tiek informēts, kāda veida sīkdatnes tiek lietotas un arī kādu mērķu labad tās tiek lietotas. Tas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties, kāda veida sīkdatnes jūs pieļausiet un eh, kādas jūs savā, savukārt nevēlaties pielietot. Tātad galvenais ir, lai eh, cilvēkam tiktu sniegta informācija un lai viņš pēc tam varētu izvēlēties, ko viņš vēlas darīt. Šie jautājumi sasaucas arī ar e-komercijas direktīvu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šos uzstādījumus eh, mainīt pēc, pēc izvēles jebkurā laikā. Man šķiet, ka mums vajadzētu sākt šeit no paša sākuma. Ja mēs paskatāmies uz personas datu definīciju, tad šeit ir runa par jebkādu informāciju, kas attiecas uz šo datu priekšmetu. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz informācijas, kas ir saistīta ar to, kā es izmantoju mājas lapu, bet kas īsnībā nav ar mani identificējama. Piemēram, uh, automašīnu reģistrācijas dati, kas ir atrodami mājaslapās. Piemēram, tad, kad es meklēju mm, kādu lietot automašīnu, ko es vēlos pirkt, tad es, protams, gribētu zināt, cik daudz īpašnieku te ir bijuši, tāpat arī es gribētu zināt, vai uh, eh, reģistrētais numurs ir īsts. Nav īsti skaidrs, kāda veida informācija šeit ir domāta, ja runa par informāciju, kas ir saistīta ar datu priekšmetu. Šķiet, ka uh, šādas um, definīcijas nav praktiskas, ir ļoti grūti tās analizēt. Tāpat arī mm, šādai direktīvai iespējams būs vajadzīgas ļoti daudzas vadlīnijas, kas skaidros, ko kura definīcija īsti nozīmē. Es atvainojos, ka es nepieminēju tieslietu ģenerāla direktorāta pārstāvu, kas arī ir zālē. Taču, mm, kas man visvairāk uztrauc, ir tas, ka šeit ir uh, runa par drošību, bet, eh, manuprāt, šeit eh, nav pārāk eh, detalizēti skatīts tas, kāds ietekmēs patērētāju dzīvi. Es neesmu pret jaunas aizsardzības ieviešanu, taču šai aizsardzībai ir praksē jādarbojas, un tai ir jābūt efektīvai. Es nedomāju, ka patērētāji būs apmierināti, ja viņi nezinās, kādā veidā tiek lietoti viņu dati. Uh, Privāto datu direktīvā mēs eh, devām ļoti labu piemēru tam, kā var uzlabot jau spēkā esošas direktīvas. Otra šī priekšlikuma daļa ir saistīta ar eh, datu pārkāpumu paziņojumiem. Tad, kad mēs strādājām pie paziņojumiem par datu m, mm, tiesību aktu pārkāpumiem, tad mēs vēlējāmies izstrādāt tādu saprātīgu definīciju uh, kādā veidā tad šie paziņojumi darbosies. Un pašlaik tas sāk parādīties praksē. 31. punkts šajā priekšlikumā, manuprāt, nav īsti saistīts ar to, eh, pie kā mēs strādājām eh, elektronisko privāto datu direktīvā. Šķiet, ka informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta veiktais nav pilnībā novērtēts. Varbūt tas pat nav pietiekami labs darbs. Mums ir jāskatās, kāda ir bijusi mūsu pieredze attiecībā uz datu pārkāpumiem, un ir jāpaskatās, kāpēc tā šeit nav ņemta vērā. Tāpat arī mums ir jādomā par nosacījumiem un par paziņošanas ātrumu. Tāpat arī mums ir jā, jādomā par to, cik smagi ir šie pārkāpumi. Nu, es nezinu, vai es eh, šeit visu esmu pareizi sapratis. Trešais, ko es vēlējos teikt, ir samērīgums. Es atbalstu to, ka visā Eiropas Savienībā ir jāievieš kopīgi noteikumi. Ir jānodrošina, lai datu pārvaldība e, būtu vienveidīga. Iekšējā tirgus informācijas sistēma, par ko mēs runājām iepriekš, arī ir jāņem vērā. Tāpat arī ir jādomā par paziņojumu par datu nesējiem. Es domāju, ka mums šeit ir pietiekami uh, daudz pieredzes. Reāli, reāli mums ir jādomā arī par. Um, marketing, eight marketing operations in one country, which will. Par mākoņu datošanu, par cloud computing. Ir jādomā par to, kas notiek uh, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ir jādomā, ka dati var tikt apkopot arī kādā citā dalību valstī, nevis tajā, kur tie atrodas. Tāpat arī mums ir jādomā par mehānismu, kādā veidā uzņēmumiem nodrošo, nodrošināt vienotu kontaktpunktu, tā lai datu kontrolieri dažādās valstīs varētu izmantot eh, šos datus. Mums, protams, jā, jādomā arī par dažādām valodu problēmām, mums ir jāizmanto vienotā tirgus rīki, ir jānodrošina, lai datu aizsardzības iestādes visās valstīs eh, zinātu, kā rīkoties datu pārkāpumu gadījumos. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs īpašās prasības, kas ir uzliktas uzņēmumiem, ir īpaši maziem uzņēmumiem, un arī potenciālie sodi būtu uh, pietiekami samēroti, proporcionāli. Protams, ir jānodrošina, lai uzņēmumi datus apstrādātu kontrolētā un pareizā veidā, taču ir jāņem vērā vairāki aspekti, piemēram, mazs uzņēmums var izmantot šo mākoņu datošanas pakalpojumu. Un uh, ļoti daudzi uzņēmumi pašlaik izmanto šādus mākoņu apstrādes procesus. Mums noteikti būtu jāveicina uh, šādas darbības. Kā jau jūs agrāk dzirdējāt, tad, kad mēs spriedām par Pablo Ariesa ziņojumu par digitālā vienotā tirgus veicināšanu, tad uh, šīm priekšlikumam noteikti vajadzētu aizsargāt datus, netraucējot vienotajam tirgum attīstīties. Ir jānodrošina, lai uzņēmumi, kas piekļūst internetam un kas izmanto internetu, mm, veidotu tādas mājaslapas, kas mm, varētu izmantot šādus datus, arī mākoņdatošanas pakāpojums, bet lai tam visam nebūtu nesamērīgas izmaksas. Ir jāatcerās arī par dažādiem sodiem, kas tiek uzlikti un kas ierobežo tirgu. Es īsi nezinu, vai uh, ģenerāldirektorāts ir atradis šeit īsto līdzsvaru. Es ceru, ka e, komija kundze visu to ņems vērā turpmākajās diskusijās. Uzskatu, ka šeit ir ļoti labs pamats, lai varētu sākt darbu, bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr padomāt par to, kā digitālajiem vienotiem tirgum vajadzētu attīstīties. Ir jānodrošina, lai patērētāji varētu kontrolēt informāciju, ko tie sniedz. Tāpat arī ir jādomā par darbībām, kas nākotnē varētu tikt izsvē, izvērstas. Mums ir noteikti jādomā par to, ka dati ir ļoti vērtīga prece, un tā pieder mūsu patērētājiem. Noslēgumā vēlējos teikt, ka uh, Īstenībā šī informācija ir ārkārtīgi svarīga, jo uzņēmumi to vēlas izmantot. Datu nākamais evolūcijas posms, un tas ir saistīts ar to, ko es minēju attiecībā uz kontroli, ir tas, ka patērētāji varēs izmantot uh, savu datu vērtību. Šie brīvie pakāpojumi, ko mēs saņemam no dažādām interneta vietnēm, uh, Cilvēki izmanto, piemēram, meklēšanas rīkus un tā tālāk. Par tiem nekas netiek maksāts, tā ir daļa no pakalpojuma. Tad īstenībā šos rīkus finansē um, reklāmas, ievietotās reklāmas, un patērētāji šos pakalpojumus tādējādi var izmantot par brīvu. Noteikti patērētājiem šādi brīvi pakalpojumi patīk. Es nezinu, vai mūsu mērķis ir izveidot tādu sistēmu, kas e, būtu tik ļoti uzbrukoša, ka tā īstenībā apdraudētu brīvā tirgus modeli. Mums noteikti ir vajadzīga caurredzamība datu apkopošanā. Patērētāja dati ir noteikti ļoti vērtīgi, un varbūt, ka patērētāji nevēlēsies savus datus nodot, ja viņi varēs kaut kur citur atrast labākus pakāpojumus. Man nekas nav iebilstams, ja šo sistēmu var uzlabot. Es domāju, ka mums noteikti ir jādomā par evolūciju, par to, kā attīstīsies e-komercija. Noteikti, ka tas viss ir iekļauts arī šajā priekšlikumā. Protams, tas ir labs pamats, bet es jebkurā gadījumā uzskatu, ka uzlabojumi ir iespējami. Nezinu, kā komija kundze ar to tiks galā, nu, redzēsim. No. Nobody else? Vai neviens cits negrib izteikties? Vai komisija vēlas kaut ko teikt? Pāris vārdus. Mr. Zerdik. Zerdika kungs. Sveicu jūs mūsu sēdē. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apsveicam to, ka šī komiteja atzīst to, cik svarīgi ir šie komisijas priekšlikumi. Mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka jūs tik aktīvi pie tā strādāsiet. Uh, Komisija iesniedz priekšlikumus, un to jau mēs dzirdējām, lai veidotu vienotu ietvaru Eiropas Savienībā datu aizsardzībai. Un tas tiks panākts tādējādi, ka mums būs viens vienots juridisks teksts, kas eh, tā būs regula, kas būs spēkā visās dalībvalstīs vienādi. Un būs arī attiecīga eh, viena kontaktpersona visiem uzņēmumiem, uh, proti viena datu aizsardzības iestāde, proti tā būs šī te viens pieturas aģentūra. Tādējādi mēs ceram panākt lielāku juridisko noteiktību, lielāku konkurētspēju, jo īpaši, ja mēs vēlamies panākt tiešām patiesu digitālo vienoto tirgu, bet tas nodrošinās arī lielāku tiesisko aizsardzību individiem. Mēs kā komisija esam gatavi veidot visaptverošu dialogu ar jums un pilnībā ar jums sadarboties un varbūt īsumā pieskaršies tiem punktiem, kas eh, parādījās diskusijā. Mūsu priekšlikumi balstās, jo īpaši, kad mēs runājam par definīcijām, uz 8. panta eh, norādēm eh, pamatiesību hartā, tas ir 8. pants, tātad 16. līguma pants ir tā pamatā, un arī uh, datu aizsardzības uh, direktīva uh, eh, 9546. Un ir pareizi, kā komija kundze teica, ka komisijas priekšlikuma attiecas gan uz reālo dzīvi, gan uz internetu. Te nav runa tikai par sīkdatnēm un tam līdzīgām lietām, te ir runa par uh, mūsu ikdienas dzīvi, un tāpēc ir vajadzīga tāda vispārēja pamatregula. Mēs kā komisija uzskatām, ka mums ir pietiekami instrumentu uh, šajā tekstā, lai panāktu pietiekamu caurskatāmību. Mēs esam ieviešusi caurskatāmības principu, kas nekad tā nav bijis. Esam arī informēšanas pienākumu šeit ieviesuši, lai individam dotu lielāku kontroli pār saviem personas datiem. Uh, datu in, ziņošanas pienākums. Tur mēs, protams, esam orientējošies uh, eh, eh, pēc tā, kas mums ir uh, datu privātuma direktīvā. Jūsu teiktais mani pārsteidz, jo mēs šeit esam, manuprāt, sasnieguši pilnīgu konsekvenci. Un tekstā uh, grozījumi ir tikai tāpēc iespējams, ka mums ir eh, regulas priekšlikums, un te tas ir, te tik daudz ir jāgrost, varbūt tāpēc, ka tas nav direktīvas projekts. Mēs kā komisija esam centušies tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem izstrādāt uh, veidu, kā varētu mazāku birokrātiju nodrošināt uh, MVU un mazāku saistību uzlikt šiem uzņēmumiem. Dien dienā mēs saskaramies uh, ar tieši eh, citu argumentu, ka uh, tieši pretēji, ka esot pārāk daudz izņēmumu MBU un ka um, tādējādi vairs netiek nodrošināta datu aizsardzība. Redzēsiet, ka droši vien mēs tieši esam kaut kur pa vidu ar mūsu priekšlikumiem. Tik tālu no komisijas puses vienkārši īsam ievadam, un, kā jau teicu, esam gatavi sadarbībai un gatavi sniegt jums tālāku informāciju. Paldies! Vai jūs varētu komentēt šo privātumu direktīvu, kuras uh, pieminēju, un par to, kad ir jāziņo par datu aizsardzības pārkāpumiem? Priekšlikumi paredz, ka mēs uh, e-privātuma direktīvu uh, tieši eh, tāpēc, ka tā tika 2009. gadā grozīta, ka mēs to neskatām. Mēs vienkārši ierakstījām, ka tas, kas ir eh, šajā direktīvā iekļauts, eh, privātuma direktīvā, netiks iekļauts mūsu regulas priekšlikumā. Un tur, kur noteikumos būs kaut kāda pārklāšanās, uh, Mēs esam gatavi ievērot pilnīgu konsekvenci ar pilnīgu atbilstību, jo īpaši tad, kad ir datu aizsardzības pārkāpuma ziņošanas jautājums. Tātad mēs nekādā ziņā neatvirzīsimies no šīs e privātuma direktīvas. Mēs taču vēlamies novērst atšķirīgu, pretrunīgu noteikumu pastāvēšanu uzņēmumiem. Jā, tātad mums būs eh, jāvienojas, ka mums te ir vieglokļa atšķirības. Komija kundze, vai vēl kāds cits, kas vēlas komentēt? E Jāsaka, ka mēs ņemsim ehm, vērā šo punktu un arī to, ka šeit ir jāsniedz kādi skaidrojumi. Pēc šīs pirmās viedokļa apmaiņas es gribētu aktualizēt jautājumu ar citām komitejām, ar kurām mēs sadarbojamies. Visādi citādi mēs esam jūsu rīcībā un pateicamies jau iepriekš. Paldies! Uh, attualmente uh, stiamo, we are waiting for the um, timetable. Mēs uh, Mēs pēc šīs tekša sanāksmes eh, skatīsim jautājumu koordinatoru sanāksmi. Jā, tas bija iekļauts eh, iekļauts darba grafikā, lai mēs runātu par think, uh, in... nākamā gada martā. Jā, un imko tas tiek skatīts e, janvārī, un mū, tomēr tās ir mūsu progno, prognozes, un tas ir vēl jāapstiprina. 21. jūnijā viedokļu apmaiņa, 25. septembris ziņojuma projekts, pēc tam 11. oktobrī grozījumi, 6. novembrī un grozījumu skatīšana 29. novembrī, kompromisu skatīšana 17. decembrī, balsojumu Simko 24. janvārī. Bet tas vēl viss ir jāapstiprina. Well, I mean, if, assuming the Civil Liberties Committee still, I have no intention of. Nu šķiet, ka Šī komiteja nevēlas neko te pavilkt garumā. Es domāju, ka jūsu laika grafiks ir pietiekami realistisks, lai izskatītu grozījumus. Ā, viņi vēlas atlikt. Nu, tas nozīmē, ka viņi noteikti vēlas izmē, ievē, ieviest daudz izmaiņu un, un, un uzlabojumu. Labi, vēlas paldies! ceru, ka jūs noteikti informēsiet mūs par Pilsoņu brīvību komitejas darbu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt labu rezultātu. Protams, mums ir jādiskutē par to, eh, kādus elementus mums šeit vajadzētu iekļaut. Te ir un arī par vienotā tirgus elementiem, mums ir jāseko līdzi arī viņu darbam. Es domāju, ka arī uzklausīšanas un semināri mums varētu būt ļoti interesanti. Paldies! Mums ir diezgan daudz laika, ir tikai pusē 4, ā, nē, gluži pretēji ir jau pēc 25, tā ir mana kļūme. Es biju patiešām iedziļinājies datu aizsardzībā. Galokundze ir šeit, un viņa vēlas runāt par Eiropas telekomunikāciju tīkliem, viņas atzinums par ziņojumu. Sivičkungs ir klāt, Šmitkungs nav klāt, es esmu klāt, tad divi ēnu referenti ir klāt, Galokundze. kundze. Vai jūs vēlētos uh, sākt? Tāpat arī Filipa ministērīkungs ir klāt. Nē, tā nav. Jebkurā gadījumā kāds no informācijas sabiedrības ģenerāls direktorāta komisijā ir ieradies. Kā jūs sauc? Martins Hublers. Lielas paldies! No uh, informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta. Pavisam drīz jau tas būs uh, DG Connect. Nu, šķiet, ka jūs nosaukums vēl nav mainījies oficiāli. Nē, nav. Tad drīz tas būs uh, Connect ģenerāldirektorāts. Galo kundze, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka jūs tāpat kā citi kolēģi mm, domājat par, eh, par vairāk par personas datu aizsardzības jautājumu nekā Transeiropas telekomunikāciju tīklu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka regulas projekts, ko piedāvā komisija, ir labs teksts, attiecīgi nav vajadzīgi citi, kā tikai nelieli grozījumi. Patiesībā šis uh, priekšlikums nosaka vadlīnijas Transeiropas eh, telekomunikāciju tīkliem. Un šim nolūkam tiek piedāvāti mērķi un prioritātes eh, kopīgo interešu projektiem, kuru aicinājums būtu eh, nodrošināt labāku savienojamību un likvidēt tā saucamos pudeles kaklus un uzlabot digitālos pakalpojumus kopumā. Manā ziņojumā ir trīs punkti visbūtiskākie, ka Eiropas Savienība ir jārīkojas tur, kur pastāv trūkumi tirgu, un tie ir konstatēts, lai stiprinātu teritorijas kohēziju Eiropas Savienībai ir jānodrošina tas, ka pat vismazāk apdzīvotajās teritorijās un visizolētākajās teritorijās ir pieejams, pieejama laba piekļuve telekomunikācijām un infrastruktūram. Es iesniedzu divus grozījumus šajā sakarā. Otrakārt, gribēju pasvītrot nepieciešamību pēc efektīvu telekomunikāciju infrastruktūrām ņemot vērā jaunu aparātu gammas paplašināšanos tādas kā viedtelefoni, planšetdatori un tā tālāk. Un visbeidzot treškārt. Man likās nozīmīgi pasvītrot to, ka viens no kopīgā projekta mērķiem ir pakalpojumu pieprasījuma uh, eh, st stimulācija pēc uh, platjoslas pieslēgumu. Šis pieprasījums vēl aizvien ir nepietiekams, jo pastiprināts pieaugums veicinās jaunu pakalpojumu parādīšanos eh, patērētāju interesēs. Komisija to jau norādīja savā motīvu izklāstā, bet pietiekami skaidri nenorādīja regulas tekstā. Lūk, no manas puses tas ir visbūtiskākais, un es ceru, ka šis teksts ar jauniem starpsavienojumu mehānismu rīkiem veicinās jaunu dinamiku digitālajam um, informācijas tīklam. Protams, me, komentāri un priekšlikumi no kolēģu puses kuri gan man nekļaus, neklausās, bet tomēr ir mīļi gaidīti, un paldies par uzmanību. Thank you very much, Mrs. Gallo. Paldies, Gallo kundze. Seviča kungs, lūdzu. By the way, jums to mail. Nezinu, vai zināju jūs uzvārdu pareizi. Šivits. Pavisam drīz jau būs pavisam pareizi. Nu, es cenšos. Esmu dzirdējis savu vārdu, kas tiek izrunāts ļoti daudzos dažādos veidos. Jūsu izruna nebūtu nav tā sliktākā. Proszę Państwa, to tak się składa, że akurat e, nawet nasza obecność. Dāmas un kungi, tā ir sagadījies, ka tas, ka esam šeit e, tik e, necilā skaitā, nebūtu nenozīmē, ka mūsu apspriestais temats ir neinteresants. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek šodien, it īpaši šodien Eiropas parlamentā, tad noteikti vārdi internets un digitāls ir vārdi, kas tiek lietoti ārkārtīgi bieži. Tieši tāpēc es domāju, ka tas, ko mēs apspriežam, ir ļoti nozīmīgi. Tieši tāpēc es vēlētos teikt, ka Mūsu komiteja ir galu galā iekšējā tirgus un patērētāja komiteja. Un, ja runa par šo dokumentu, tad mums vajadzētu ieņemt ļoti stingru nostāju. Tādos laikos kā pašlaik ir ļoti nozīmīgi pieņemt šādu aktu. Pašlaik piekļuve internetam ir nozīmīga, jo bez piekļuvas internetam jūs tiekat izstumts no sabiedrības. Tas ir gluži tāpat kā piekļuva izglītībai iepriekšējos gadsimtos. Daži saka, ka piekļuva internetam īstenībā ir pat cilvēktiesības. Piekļuva internetam ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu progresu un ekonomisko izaugsmi. Tāpat tas arī ir priekšnosacījums, lai izkļūtu no krīzes. Tieši tāpēc, īsāk sakot, patērētāju tiesības nekad netiks ievērotas, ja nebūs tāda telekomunikāciju tīkla, kas darbojas bez kļūmēm. Šāds tīkls nodrošinātu brīvu datu apriti. vajadzētu nodrošināt, lai šis potenciāls tiktu pilnībā izmantots. Es vēlētos teikt, ka Eiropas komisija ir sagatavojusi dokumentu, kas attiecas uz eh, trešajām valstīm, un tajā ir noteikts, ka, ja netiek nodrošināta piekļuva internetam, tad tiek apdraudēta brīvība. Ja mums neizdosies garantēt priekšnosacījumus pārobežu datu nodošanas tīkliem, ja mums neizdosies izstrādāt šādus priekšnosacījumus šīs attīstības dēļ, tad tiks grauta ne tikai ekonomiskā izaugsme, bet arī uh, jaunu pakalpojumu izveide, pakā, patērētāju tiesības tiks ierobežotas un tā tālāk. Tieši tāpēc personiski es gribētu teikt, ka nu, varbūt eh, tādam, kas nav īpaši iesaistīts mūsu darbā, šķitīs, ka mēs šeit runājam par tehniskām lietām, par kābeļiem, eh, par um, eh, mm, platjoslu mm, internetu un tā tālāk, tad par tehniskām lietām, bet īstenībā mēs runājam par brīvību un par piekļuvi internetam filozofiskā ziņā. Ir jāatcerās, ka šis dokuments ir ļoti būtisks, tas ir priekšnosacījums turpmākai veiksmei un labiem rezultātiem. Mēs nevarēsim paveikt neko, ja nebūs piekļuvis internetam. Bez ātriem datu pārvades tīkliem mēs noteikti nevarēsim progresēt. Ja mums ir jāiesniedz grozījumi, tad šie grozījumi noteikti attieksies uz šī temata popularizēšanu. Tātad šeit nav runa par tehniskām lietām, tie ir ne par civilizāciju. Thank you very much. Liels paldies, uh, Sīveča kungs. Aizvien labāk jūs izrunājat manu uzvārdu. Paldies. Daži komentāri no manas puses. Es uh, piekrītu gan referentē, gan arī sociāldemokrātu ēnu referentam, ka tas ir ļoti svarīgs elements tam, ko mēs uh, apspriedām iepriekš par vienoto tirgu Eh, šķiet, ka priekšlikumā ir ļoti daudz runāts par kopējās intereses projektiem, ņemot vērā tās pārmaiņas, kas notiek eh, ļoti strauji. Un eh, lasot šeit, mēs runājam it kā par transeiropas komunikāciju tīkliem, bet vienotās intereses projekti iet daudz tālāk. Tie runa arī par bērnu drošības uh, telefoniem un tā tālāk. Šeit ir teikts, ka dalību valstīm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi saskaņā ar eh, noteiktajām specifikācijām. Um, ir tiešām jāizlasa rūpīgi, vai eh, pielikumi ir šeit domāti kā uh, paraugi viedā uh, elektropārvalda un citās jomās jau daudz kas notiek, daudz kas tiek darīts. Uh, Un šeit vajadzētu skatīties, lai te nebūtu dublēšanās vai lai tas neierobežotu citus aspektus. Man šķietas, ka pie likumi ir pārāk uh, konkrēti, pārāk tādus konkrētus priekšrakstus dot, varbūt to galokons varētu paskatīt. Šeit tiek uzsvērts, ka uh, šis ir finansējums, kur var izmantot uh, projektu atbalstīšanai, uh, kas eh, jau ir identificēti, piemēram, struktūra fondu kontekstā, inovāciju programmas eh, un tā tālāk. Un es eh, konstatēju, ka, piemēram, daži no plānošanas un attīstības pakalpojumiem var tikt finansēti, bet man šķiet, ka tam vajadzētu būt tā kā papildus finansējumam. Piemēram, investējot uh, infrastruktūrā. Tātad šis ir tiešām liels finansējums, kas būs pieejams um, liela apmēra infrastruktūras uh, projektiem. Tas ir tas uh, virziens, kurā komisija šķiet iet. Un runājot par priekšrakstiem, man šķiet, ka bezvadu platjotlas internets uh, un uh, daudzās uh, zonās uh, arī um, vienkārši patjoslas internets būtu jāizslēdz no šī. Tas ir tehnoloģiski neitrāls lielā mērā. Tie bija tie punkti, kurus gribēju paust, bet es noteikti vēl detalizētāk izskatīšu šo priekšlikumu un balstoties uz to arī nosūtīšu galvu kundzei uh, grozījums Rīls kundze. Jūs esat ēnu referente. Ekstrāna kungs ir ēnu referents, skaidrs. So, let's hear from the commission. Uzklausīsim komisiju. Vai jūs vēlētos komentēt šos punktus? Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī no komisijas puses galā kundzei par uh, viņu ziņojumu. Paldies arī ēnu referentiem ziņojumā ir norādīta, cik svarīgi ir jaunie pakalpojumi, piemēram, mākoņu datošana, īpaši MVU, un tam uh, vērtējumam arī komisija piekrīt. Un tieši tāpēc, un citu iemeslu dēļ, mēs domājam, ka tas ir ļoti svarīgs temats. Ziņojumā tiek norādīts arī, uh, ka jāsavieno lauku reģioni vai neatīstīgāk reģioni vai mazāk apdzīvot reģioni. Uh, Uh, pievienojot šos reģionus vienotajiem digitālajiem tirgum, kas ir arī viena no prioritātēm mūsu priekšlikumā, tajā programmā, ko piedāvājam. Tika te izteikts viens komentārs par uh, uh, pieprasījumu un piedāvājumu, un galā kundze izteicās par to, un es viņai piekrītu. Mēs ceram, ka uh, priekšlikumā tas ir pietiekami skaidri saprotams, ka šis priekšlikums aptver divus galvenos aspektus. Viens ir uh, platjoslas projekti, kas ir piegādes puse, uh, piedāvājuma puse, un otrkārt uh, digitālās infrastruktūras savietojamība. Un mēs ceram, ka tas veicinās pieprasījumu digitālajā vienotajā tirgu. Jā, tiešām mēs eh, ceram, ka ie, eh, dosim savu ieguldījumu veicinot šo pieprasījumu un piedāvājumu digitālo loku. Eh, par pie, pielikumiem un cik tie ir kā priekšraksti. Jā, tur, kur ir runa par plātjoslu, tas ir tehnoloģiski neitrāls. Uh, projekts, tur ir iekļautas bezvadu tehnoloģijas, tās nav iekļautas pēc definīcijas, bet vienīgais galvenais kritērijs, lai tehnoloģijas varētu saņemt atbalstu, ir pārvades ātrums. Un tas ir tas pats ātrums, ko mēs esam nosprauduši sev kā mērķi digitālajā darba kārtībā. Uh, proti 30 megabitu vai vairāk pārvades ātrumu nodrošināt līdz 2020. Gadam, 20. gadam visiem pilsoņiem. Tātad mēs eh, neskatāmies uz tehnoloģijām, mēs skatāmies uz rezultātu, ko saņem uzņēmumu pilsoņi. Saiknē ar citām programmām. Priekšsēdātājs minēja konkurētspējas un inovāciju programmu. Patiesībā priekšlikuma otrā daļa Uh, valsts uh, pakalpojumu tiešsaistē, tas tieši ir sasaucis ar konkurētspējas un inovāciju programmu. Daudz no šīm aktivitātēm ir izstrādātas un jau sākotnēji finansētas uh, šīs programmas ietvaros, un tagad tas tiek īstenots, padarot to par infrastruktūru. Konkurētspējas un inovācija programma bija tehnisko risinājumu rašanai. Uh, domāta un uh, ro, lai rastu juridiski un administratīvi pieņemams risinājums uh, iesaistītiem iestādēm, jo šeit mēs galvenokārt runājam par e-valdību šeit, bet ne tikai. Struktūra fondi. Struktūra fondus uh, mēs šeit skatām saikni ar to, ar tiem īpaši platjoslas projektos. Un CIF domā strādāt tikai ar jauniem finanšu instrumentiem, aizdevumiem, projektu obligācijām un garantijām strādāt kopā ar Eiropas investīciju banku, jeb EIB, un projekti, kas nav pietiekami dzīvotspējīgi, lai tos uh, finansētu bankas, eh, tiem varēs izmantot struktūru fondu līdzekļus, eh, lai eh, panāktu vajadzīgo finansējumu un varētu tad arī bankās vērsties ar tiem. Es domāju, ka ar to arī beigšu. Paldies! Paldies par jūsu skaidriem skaidrojumiem. Galo kundze, vai jūs gribējāt teikt noslēgumu vārdus? Uh, conclure, pas encore, mais... Joslāju Ungārs gan vēl nesavukārt nosaukšu darba grafikam. Ja ne kolēģiem, tad vismaz viņu asistentiem, kas ir sēž zālē. 29. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 18. Eh, septembrī skatām grozījumus, balsojam par ziņojumu 11. oktobrī. Šķiet, tā tad, manuprāt, tie ir saprātīgi termiņi, kurus mēs varēsim ievērot, ir tīpaši, ja saulēcīgi tiek saņemts grozījumi. Paldies, priekšsēdētāji! Good. Well, thank you. Labi, paldies. Paldies komitejai, paldies eh, referentiem, ēnu referentiem, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt šīs pēcpusdienas jautājumus, un pulksten piecos ir koordinatoru sanāksme, lai mēs varētu vienoties par dažiem jautājumiem, kas ir jāatrisina bez kavēšanās. Paldies visiem! Paldies tiem, kuri klausījās mums tiešsaistē. Vēlos atgādināt, ka mums ir jauns izdevums. Uh, of vēstkopai, kurai varat pieteikties mūsu tīmekļu vietnē. Paldies visiem par skatīšanos!